kvalitāti. Komisija pieņems savu lēmumu par ziņojumu eh, pēc tam, kad tiks pieņemta rezolūcija. Paldies! Dank, Frau. Paldies, Revings kundzei. Līdz ar to diskusijas ir uh, noslēgtas. Balsojums būs rīt pulksnes 12. un lūdzu kolēģiem atvainot par uh, nesaprošanos. Uh, jo tablo nestrādāja. Nākošais starp kārtības punkts ir Falbra kunga ziņojums par sociālās politikas ārējo dimensiju, kas veicina darba un sociālos standartus un a, Eiropas korporatīvos sociālo atbildību. Tagad vārds referentam četras minūtes. Teiciet, tas nāk povede. Vážený pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad vēlreiz paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, kā jau teicu. Sākotnējā uzrunā pirms neilga brīža. Ārējā dimensija sociālās politikas jomā. Tai būtu jāveicina sociālo standārtu un darba standārtu nodrošināšanu eh, trešās valstīs. Ar Eiropas 2020 stratēģijā lielāks uzsvars ir ticis likts uz sociālajiem jautājumiem, taču mums joprojām ir jārisina konkurētspējas jautājums un daudz citi aspekti, kas ir saistīti ar ekonomiku. Tāpēc arī esmu uh, izteicies diezgan kritiski savā ziņojumā. Bieži vien ar trešajām valstīm, ar kurām mēs vedam sarunas par dažādu līgumu noslēgšanu, jo mēs vēlamies, lai šīs valstis ievērotu uh, tos principus, uh, kādus mēs izvirzam, kas ir pamatā Eiropas sociālajiem modelim, mums ir jānodrošina šo principu ievērošana arī Eiropas Savienībā. Un sarunās ar valstīm par dažādu lī, lēgu, līguma noslēgšanu, ja mēs izvirzam šādas prasības, tad mums šīs prasības ir jāizpild arī pašiem. Un ir skaidrs, ka daudzās valstīs netiek ievērots starptautiskās darba organizācijas noteiktie principi un standarti. Kas attiecas uz uh, Eiropas korporatīvo uh, sociālo atbildību, tad jāsaka, ka te ir ļoti labas idejas, par kurām mēs sākām runāt jau 70. gadu sākumā. Taču te mēs saskarinamies ar zināmām problēmām, jo korporatīvo sociālo atbildību mēs nevaram īsti ieviest, mēs ne, nespējam to pieprasīt. Mēs jau esam dzirdējuši to, ka mums būtu nepieciešama direktīva, eh, kurā tiktu runāts par šiem jautājumiem, jo daudzi uzņēmumi nerīkojas eh, sociāli atbildīgā veidā. Esmu saņēmis vairāk nekā 150 grozījumus, esmu centies ņemt vērā tos, taču joprojām esmu diezgan kritiski noskaņots. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība ievērotu starptautiskās darba organizācijas noteikums, jo citādi mēs nonākam paradoxālā situācijā. Bet ja mēs neievērosim šos principus, tad uh, Daudzas eh, valstis eh, neparakstīs eh, šos te noteikumus, um, kurus parāda starptautiskā darba organizācija. Piemēram, pagājušajā gadā mēs runājām par mm, darba laika noteikumiem. Un jau 99. gadā attiecīgs dokuments tika pieņemts starptautiskajā darba organizācijā. Šajā dokumentā tika runāts par 48 stundām. Um, nedēļā, un es priecājos par to, ka Eiropas parlaments noraidīja šo priekšlikumu. Nu, es domāju, ka mums nevajadzētu īpaši detalizēti runāt par šiem jautājumiem šobrīd, jo es domāju, ka visi saprot, kas ir uz spēles, visi e, saprot, ka mums ir jānodrošina e, cilvēku cienīgi apstākļi, e, sociālai noteikumi mums ir jāpilda tas, ko mēs pieprasam arī no citiem. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege! Paldies kolēģim Falbram. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pasesko kundze pirmā runātāja. Es uh, gribēju runāt. Es gribēju runāt par finanšu instrumentiem un nevis par šo uh, ziņojumu. Jā, dabei handelt es sich um den Ja tas tad būs nākošais ziņojums, tādēļ došu vārdu tagad Dančils kundzei. Domnule președinte, statisticile Euro... Priekšsēdētāja kungs, Eiropas statistika parāda, ka aptuveni pusi darba ņēmēju nesaņem pienācīgu sociālo aizsardzību, un tādēļ šī sociālā aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Mums ir nepieciešami pamatkritēriji, un tos jāsaist arī ar sankcijām, ja likuma netiek ievērot. Eiropas sociālā harta, kas ir pārstrādāta, piedāvā reformas sociālā jomā un ir veicinājusi reformas ES e valstīs. Nacionālā likumdošana ir harmonizēta un piemērot kopienas likumdošanai. Lai uh, veicinātu uh, sociālo standartu attīstību aktīvi e, jāstrādā un tie jāpiemēro arī specifiskām demogrāfiskām vērtībām atbilstoši Eiropas sociālajām tiesībām un arī e, tiem standartiem, kādi ir ES dalība valstīs. Paldies! Paldies, e, Dančēlis kundzei. Tagad Ždanoks kundze, nu mēģināsim vēlreiz. The... Mm, Priekšsēdētāji, Tā kā es esmu ēnu referents šajā, eh, šā ziņojuma jautājumā, zaļo grupas eh, vārdā, es tomēr vēlētos izteikt mūsu grupas nostāju šajā jautājumā. Vispirms mēs novērtējam to, ka galīgajā eh, dokumentā, kas, es ceru, tiks apstiprināts balsojumā rīt, ka šis dokuments ir pietiekami spēcīgs, un mēs Vēlētos uzsvērt starptautiskās darba organizācijas lomu. Tā ir jāstiprina, un mēs esam viensprāts ar ziņotā, ar referentu šajā jomā. Eiropas korporatīvā sociāla atbildība ir ļoti nozīmīga bet uh, galvenā atbildība par cilvēktiesību aizsardzību ir jāuzņems dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām, un mēs nedomājam, ka būtu jāatsakās no obligātajiem noteikumiem korporatīvās sociālās atbildības jomā pamatprincipu un tiesību pārkāpumu darbā, tos nevar izmantot kā likumīgu uh, uh, priekšrocību un ir nepieciešams ievērot darba standārts. Paldies! Tagad vārds figurēdo kontrei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Ziņojums par sociālo drošību liecināja, ka vairāk kā 50% darba ņēmēju, ka viņiem nav sociālās aizsardzības lielākā vairumā gadījumu, vispār nekādas sociālās atbildības no uzņēmēja puses nepastāv, bet komisija brīvā tirzniecības nolīgumā ir norādījusi, ka tiek ar to ir uzsvērus, ka tas kalpo tikai atsevišķu personu interesēm un nevis darba ņēmēju interesēm. Tieši pretēji tiek radīta diskriminācijas situācija nodarbinātības jomā, tiek radītas slikti apmaksātas darba vietas un šāda apstākļa pat piespiedu darbs un bērnu nodarbinātība. Tāpēc šis ziņojums patiesībā šai situācijai ļoti labi atbilst, un mēs ceram, ka komisija dosies tālāk, kā līdz šim jau ir veikusi. Paldies kolēģei Figueredo, un tagad dosim vārdu Paškā kungam. Vienu minūte. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážená... Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze, referent kungs. Tiesa, pat Eiropas Savienības ietvaros um, strādājošo sociālā aizsardzība nav nodrošināta pienācīgā veidā, jo īpaši tas sakāms pa, par strādājošiem imigrantiem un par tiem cilvēkiem, kuriem um, jāpārceļas no vienas valsts uz citu, netiek ievēroti um, principi un uh, šie cilvēki uh, ir nelabvēlīgākos apstākļos nekā vietējie strādājošie. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jācenšas nodrošināt to, ka starptautiskās darba organizācijas līgumu noteikumi tiek īstenoti arī starptautiskajos nolīgumos ar trešajām valstīm. Āzijā, Āfrikā, citos pasaules reģionos ir jānodrošina tas, lai strādājošo mm, apstākļi tur tiktu ievērojami uzlaboti. Tāpēc es personīgi atbalstu referentu priekšlikumu un es uzskatu, ka tas paver iespējas uzlabot noteikums arī pašā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies paškā kungam, tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, vēlos izteikt Visu labu vēlējumus referentam. Ir svarīgi veikt dažādas pasākumus, lai Eiropas uzņēmēji un tā ievērotu arī dažādas vērtības un pamatprincips, kas ir noteikti, lai arī tos, kas ir citās valstīs. Svarīgi ir arī ievērot tos nosacījumus, ko prasa sociālais modelis Eiropā. Svarīgi ir tātad turēt augstāk par visu tieši Eiropas vērtības un pamatprincipus. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība nav kāda homogēna forma, visos nolīgumos, kas ir divpusēji nolīgumi, bet pre, komisārs kundzes vēlos precizēt, ka tika noslēgta horizontāla vienošanās attiecībā uz uh, avio jomu, un tomēr netiek paredzēta sociālās klauzulas šajā nolīgumā. Abas puses tomēr ir nolēmušas, ka turpinās sadarboties un veikt uzlabojumus. Tomēr ir žēl, nožēlojami, ka uh, nepastāv Eiropas Savienībā vienota forma, kā paredzēt šo sociālos noteikumus. Paldies, tikā kundze. Un pēdējais runātājs ir Hautkungs. Thank you, President. I congratulate Richard Fowler. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pateicos referentam par to, ka viņš ir ievērojis visaptvarošus standārdus. Uh, Un es priecājos par to, ka tiek runāts arī par korporatīvo sociālo atbildību. Šovakar mums ir iespēja ietekmēt arī komisiju. Vispirms jau aicinot uh, to uh, pieņemt atklātu definīciju par uh, korporatīvo sociālo atbildību un runāt arī par obligātajiem um, noteikumiem šajā jomā un nakt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par uh, vispārēju korporatīvo sociālās atbildības standartu ieviešanu, aizsargājot cilvēku tiesības un uh, paredzot arī uh, pienācīgus ziņojums no uzņēmuma puses par korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošanu. Un tāpat arī panākt to, lai Eiropas uzņēmuma atņemtos, uzņemtos savu atbildību vispārējā uh, Uh, pasaules līmenī. Es ceru, ka Eiropas parlaments ar šo palīdzēs jums, Redings kundze, šovakar. Paldies! Paldies, Havit kungam! Brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un dod vārdu Redings kundzei. Priekšsēdētāji! Kolēģi Lāslo Andoru vārdā es vēlētos apsveikt eh, par to, ka šajā dokumentā tiek runāts par tik daudziem svarīgiem aspektiem, kas ir saistīti ar sociālās politikas ārējo dimensiju. Komisija atbalsta ciešāku sadarbību globālā līmenī, jo uh, Eh, korporatīvā sociāla atbildība ir cieši saistīta ar ekonomiskiem mērķiem, jo mēs, mēs īpaši atbalstām eh, šo pasākumu koordināciju kā 20 ietvaros. Eh, Tāpēc eh, G20 nodarbinātības eh, ministru sanāksmē gatavojoties, mums būtu jādomā par šiem jautājumiem, lai nodrošinātu labāku sadarbību šajā jomā. Komisija atbalsta arī ciešu sadarbību starptautiskā, starptautiskā organizācija ietvaros eh, OECD, starptautiskā darba organizācija un citas organizācijas, kurām ir milzīga loma, lai nodrošinātu vienādus noteikumus pasaules līmenī un lai nodrošinātu starptautiskos standārts šajā jomā. Eh, simtā eh, starptautiskās darba organizācijas sesija sākās pagājušajā eh, nedēļā. Tajā tiks domāts arī par jaunu konvenciju attiecībā uz vietējiem strādājošiem. Arī par šiem principiem tiek runāts. Sociālā aizsardzība ir vēl viena svarīga joma starptautiskās darba organizācijas darbā šogad. Mēs ar cieši sekosim diskusijām par eh, darba eh, standartu īstenošanu, eh, to standartu, kas ir paredzēts starptautiskās darba organizācijas konvencijās un līgumos. Uh, Un šās dienas dokumentā ir īpaši uzsvērts tas, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina starptautisko darba organizācijas standartu īstenošana pasaules mērogā. Tā skaitā arī eh, nediskriminatīva politika kā viens no svarīgākiem jautājumiem un komisija arī turpmāk veicinās eh, ilgspējīgas attīstības eh, pienācīga darba korporatīvās sociālās atbildības princips arī citās jomās, tā piemēram tirsniecības un attīstības politikas ietvaros. 2011. gadā komisija nāks klajā ar komunikē par uh, korporatīvo sociālo atbildību, eh, lai eh, nāktu klajā ar eh, priekšlikumiem turpmākajai rīcībai starptautiskā līmenī, vienlaikus nodrošināt korporatīvo sociālo atbildību mūsu attiecībās ar partnervalstīm. Mēs uzskatām, ka uzņēmuma apņemšanās šajā jomā ir ļoti nozīmīga, lai mēs vērstos pret tādiem uh, tādiem aspektiem kā, piemēram, jauniešu un bērnu nodarbināšana, um, tāpat arī veselības standārtu ievērošana, jo īpaši ņemot pašreizējās ekonomiskās un sociālās grūtības, ar kādām saskars Eiropa. Paldies, Redings kundzei! Beidzam debatas! Balsojums notiks rītdien, 2012. Nākamais darba kārtības jautājums - finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā - ziņojums Gei Mičelkungs. Tad nodod vārdu